vērsts uzmanību. Paldies priekšsēdētāji par to, ka vadījāt šo un citas diskusijas eh, šajā pēcpusdienā. Paldies Malmstrēms kundze, paldies jums visiem par līdzdalību šajā diskusijā. Nākamā sanāksme notiks rīt 8.30 un es novēlu jums visiem patīkamu vakaru.